Okay, so with this we... Labi. Mēs varam pāriet pie IMCO komitejas uh, sanāksmes. Pirmkārt, mums ir jāapstiprina darba kārtība. Ja jums nav nekādu komentāru par to, tad mēs varam uzskatīt darba kārtību par apstiprinātu. Kā jau jūs zināt, uh, šo sanāksmi straumē internetā, un es gribu informēt jūs, ka Mums ir arī mm, pieejama uh, IMCO jaunā vēstkopa, jeb jaunuma izdevums. Mēs uh, pāriesim pie jautājuma uh, attiecībā uz starp institūciju sarunām, un pirms mēs pievēršamies uh, dokumentiem, es vēlos pateikties sekretariātam, tā darbiniekiem, visiem konsultantiem, jo mums darba pašlaik patiešām ir ļoti daudz. Es vēlos pateikties visiem par darbu, ko viņi tik atbildīgi dara. Pirmais ziņojums ir par Eiropas uh, pieejamības aktu, un tur referents ir Mortens Lokehārds. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt! Es gribētu jūs informēt eh, par to, kas notika pirmajā trilogā. Pieļauju, ka tur nebija daudz eh, pārsteigumu. Notika laba trialoga sanāksme. Tā bija pirmā no četrām, kas ir paredzēta turpmākajiem mēnešiem. Un šī sanāksme notika 5. martā. Tā bija tāda klasiska pirmā sanāksme, es teiktu. Uh, kur es iepazīstināju ar parlamenta pozīciju un prioritātēm padomi darīt to pašu. Tas uh, nozīmē, ka nenotika nekādas reālas sarunas, un mēs tās arī negaidījām. Pieļauju mums visiem ir skaidrs, ka šīs sarunas neritēs vienkārši, neviens to arī negaida. Uh, Taču es vēlos uzsvērt, ka parlaments vēlas redzēt rezultātus un progresu darbā ar šo dokumentu, un uh, mums ir pamats uh, cerēt uz zināmiem rezultātiem Eiropas uh, cilvēku ar invaliditāti labā. Un pirmais jautājums, par ko vēlos runāt, es tos eh, nepieminu kaut kādā noteiktā kārtībā, bet eh, pirmkārt aptvērums un arī pieejamības prasības, būvniecības vīde daudzās uh, grupās šajā parlamentā ir bijis svarīgs jautājums, tāpat arī ir jārunā par operētāju sistēmām, par pašapkalpošanās termināļiem, par to ir ticis daudz runāt. Uh, Pirmais pielikums, eh, tā būs tā tehniskā daļa. Tāpat ir jārunā par eh, atsevišķiem izņēmumiem ierīču jomā standārtu pielietojumu un atkāpēm no CE eh, marķējuma prasībām. Ir daudz jautājumu, par ko diskutēt, kā jūs jau saprotat. Uh, un es nemaz neceru, ka mūsu priekšā būs viegls uzdevums, taču es ceru uz pozitīvu attieksmi no padomes. Spriežot pēc tā, ko es dzirdēju sanāksmē, ir daži kopīgi viedokļi ar padomi un ar komisiju. Mēs esam spēruši pirmo soli, un man ir pamats cerēt, ka mēs varēsim panākt pozitīvu rezultātu. Nākamā trialoga sanāksme notiks 12. aprīlī, un mēs pašlaik strādājam pie darba kārtības šai sanāksmē. Paldies! Pateicos, Morten! Un es redzu, ka Dīter vēl šeit nav, tāpēc mēs pāriesim pie. informācijas par digitālā satura piegādi. Mm, Dosim vārdu par to atbildīgai runātāji Gebhardas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, šis patiešām ir tāds sarežģīts eh, dokuments. Un uh, atbilstīgi 55. pantam šeit piedalās divas dažādas komitejas, kurām nevienmēr sakrīt viedokļi. Mēs vairāk atbalstām uh, patērētāju aizsardzību, jūrī komiteja vairāk domā par tehnisko pusi. Uh, un uh, tāpēc nevienmēr ir uh, viegli vienoties par turpmākajiem soļiem, tomēr mums ir izdevies uh, šādus soļus spērt, un man ir prieks, ka mums ir izdevies daudz ko paveikt vēl Bulgārijas prezidentūras ietvaros, ja mēs šajā laikā nonāksim pie kopsaucēja, būs ļoti jauki. Uh, Mēs esam jau panākuši vairākus pozitīvus kompromisus. Atvērtie, tā teikt, jautājumi ir trīs. Parasti tā arī notiek, ka vissarežģītākie risināmie jautājumi paliek uz beigām. Jautājums ir, ko darīt ar iebūvēto, jeb iestrādāto programmatūru produktos. Uh, Padome domā, ka šeit ir jāpiemēro preču regulējums. Mēs domājam, ka ir jāpiemēro digitālā satura, jeb ja programmatūras regulējums. Viss, kas ir saistīts ar digitālo pusi pašlaik um, dosie um, mm, neuzrāda tik labu progresu, kā varētu. Un, uh, Būtu labi, ja mums būtu labs regulējums eh, attiecībā uz digitālo saturu, un būtu žēl, ja programmatūras jautājums netiktu pienācīgi noregulēts. Tā būtu milzīga neatbilstība, un mums kā padomēji un parlamentam eh, arī nāktos no tā ciest. Tāpat ir jādomā par eh, termiņiem. Uh, Un par harmonizācijas pakāpi mēs vēlamies pilnīgu harmonizāciju, padome paliek pie sava, panākt uh, minimālo harmonizāciju. Un uh, tas ir tāds sarežģīts jautājums. Mēs redzēsim, kā šī situācija attīstīsies tuvākajā laikā. Protams, mēs kā parlaments mm, esam uh, apņemšies ievērot uh, komitejas uh, lēmums. Un jāteic, ka es nevisai saprotu padomi šajā jomā Lielbritānijā un Nīderlandē nav attiecīga regulējuma un tam nav arī atbilstīga pamata, līdz ar to mēs mainīsim tiesību aktus uh, dalību valstīs, un šajā gadījumā Eiropas tiesība akti var uzrasties kā pirmie, un mums e, īsti nav skaidrs, kāpēc padome tik aktīvi cīnās par savu nostāju šajā jautājumā, bet e, es ceru, ka mēs varēsim rast e, labu risinājumu. Un visbeidzot, šajā nedēļā um, tika runāts par datu aizsardzību. Jūs jau zināt, ka šajā parlamentā par to jau ir bijušas eh, dedzīgas diskusijas. Komitejas ir teikušas, jā, mums ir jārūpējas par to, uh, lai uh, tiktu ievērot konformitātes kritēriji un lai datu aizsardzības trūkums tiktu uzlīkots kā trūkums, padomes nostāja bija negatīva, bet uh, pamazām padoma ir kļuvusi pielaidīgāka. Par to nebūs atsevišķs pāns, taču par to būs apsvērumu punkts. Un uh, es uzskatu, ka pašreizējais apsvērumu punkts, kā tas ir noformulēts, ir mums pieejams, un es ierosinu to apstiprināt. Un tas arī būtu viss no manas puses. Paldies! Pateicos! Un tad mēs pāriesim pie dokumenta par proporcionalitāti, un tur mūsu referents ir Švāba kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vakar patiešām trešajā trialogā sanāksmē ar Bulgārijas eh, um, prezidentūru tikāmies, un mēs panācām uh, politisku vienošanos, tāpēc es no sirds pateicos sekretariāta darbiniekiem, kuri patiešām ir ieguldījuši milzīgu darbu, uh, Es vēlos kolēģiem īsumā pastāstīt, kas tad mums īsti ir izdevies. Es eh, vēl varu apliecināt to, ko sacīja mana kolēģa Gebhārdas kundze. Es nevienmēr saprotu, ko padome grib, taču tas nav tik būtiski, jo beigu beigās mums izdevās panākt eh, labu kompromisu. Dalībvalstis arī ir eh, atzinīgi pieņēmušas mūsu ziņojumu papildus uh, um, profesionāliem regulējumam papildus uh, brīvībai um, sniegt pakalpojumus. Otrakārt, mēs ar dalību valstīm esam panākuši um, vienošanos, ka mm, ar veselības saistītās profesijas tiks pieminētas nevis apsvērumu punktā, bet pašā tekstā. Uh, un runāt par brīvību sniegt pakalpojums un arī par um, līgumu par ēst darbību 168. pantu. Es domāju, ka mēs uh, esam panākuši patiešām daudz uh, sarunās ar padomi, kas uh, sākotnēji pilnībā noraidīja mūsu vēlmi runāt par šo jautājumu. Treškārt, Mums izdevās eh, panākt vienošanos arī attiecībā uz pārobežu pakalpojumu sniegšanu, un mēs panācām tādu vienošanos, kāda šajā jomā bija iespējama. Mums nācās uh, pamainīt uh, tos vai citus apsvērumu punktus, un mēs saskārāmies ar gatavību uz kompromisu. Un uh, jāteic, ka ne visas dalība valstis pašlaik pieturas pie proporcionalitātes. Uh, Un um, Un dalībvalsts kopumā uztvēra pozitīvi aicinājumu proporcionāli regulēt pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Mēs esam saskāršies ar to, ka dalību valstis pamatā bija gatavas uh, nākt soli pretī un uh, jauns profesionālais regulējums ir iespējams tikai uh, galīgā izņēmuma gadījumā atbilstīgi līguma par ēstdarbību 168. pantam, un kopumā mums izdevās aizstāvēt parlamenta pozīciju, taču mums neizdevās ierobežot uh, īstenošanas termiņu uz vienu gadu, jo dalība valstis bija interesētas pastiept īstenošanu uz diviem gadiem, to mēs arī esam akceptējuši, un mums ir arī saraksts ar nosacījumiem Mm, sestā panta ceturtajā punktā, un uh, tur mēs balstījāmies uz padomes mm, apsvērumiem. Mēs nezinām, kāpēc padomu tik stingri pastāvēs to, bet mēs uh, akceptējām šo. Un padome diemžēl nebija mm, gatava mm, ņemt vērā tiesas mm, spriedumu, kas ir saistīts ar šo dokumentu, taču es ceru, ka padome beigu beigās apstiprinās šajā dokumentā panākto politisko vienošanos, un mēs drīz varēsim diskutēt par šo plenārsēdē. Paldies, Andrēs! Un tālāk mums ir jārunā par ES elektronisko sakaru kodeksu un dosim vārdu par to atbildīgajai referentē. Paldies, priekšsādētāji. Kopš pēdējās reizes, kad jums ziņoja, mums ir divas trialogu sanāksmes bijušas 28. februārī un vakardien. Diskusijas 28. februārī koncentrējās uz uh, lietotāju tiesību sadaļu, tur daudz normas vēl nav pabeigtas. Jautājums par to, kādus pakalpojumus iekļaut, nu, ir pavirzījies uz priekšu. Ir vairāki vēl atvērti jautājumi saistībā ar neatkarīgiem starppersonu komunikācijas pakalpojumiem. Harmonizācijas jautājums vēl aizvien arī ir atvērts. Un par normām pēc būtības ir panāks ārā ņemams progress svarīgākie atvērtie jautājumi. Uh, ko darīt ar šiem bundles kopumiem, kādu veidu informāciju iekļaut attiecībā uz sabiedrības brīdinājumu sistēmu, jautājumi par ārkārtas dienestiem, šo neatliekamo palīdzību, tur ir jābūt arī sadarbīgām normām. Vakardienas trialogā runājām par uh, vispārējo pakalpojumu pienākumu gribējām, bet uh, mums neizdevās uh, runāt par pieejamības normām uh, personām ar invaliditāti. Tika panākts progress, bet ir nepieciešams vēl virzīt uz priekšu šos jautājumus tehniskā līmenī, pirms pieņemam uh, lēmumus politiskā līmenī. Eiropas Savienības iekšējie zvani tur komisija ir apņēmusies uzlikt par pienākumu līdz likumdevējiem panākt vienošanos par aizliegumu par pārmērīgām cenu likmēm zvaniem Eiropas Savienības iekšienē, tajā skaitā arī domājot par uh, izziņām. Teksta mums šeit vēl nav, bet arī mūsu komiteja un parlaments kopumā ir tiešām apņēmies uh, pie tā strādāt un panākt to, ka šis jautājums parādās arī galvienošanās tekstā. Priekšsēdētāji līdz likumdevēji vēlas panākt uh, to, ka šis dosē tiek pabeigts Bulgārijas prezidentūras laikā, un es ceru, ka mums tas tiešām arī izdosies. Paldies! Paldies! Paldies, Dita! Ar to esam arī pabeiguši aktuālo informāciju par trialogiem, kas šobrīd norit. Un tad pārējiem pie mutiskā jautājuma par uh, vienotiem uh, lādētājiem radio aprīkojuma direktīvas kontekstā. IMCO vienmēr ir bijis ļoti ieinteresēts uh, sekot Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanai, kā jūs zināt, tajā skaitā arī šīs direktīvas kontekstā. Un uh, kopējie lādētāji, par ko runāsim šodien. Gribētu jums atgādināt, ka šī direktīva dod iespējas komisijai pieņemt deleģētos aktus. Tas bija ļoti svarīgs jautājums arī parlamentam jau iepriekš. Tā kā komisija nav panāks progres attiecībā uz šiem deleģētiem aktiem. IMCO koordinātori lēma, ka mūsu komiteja vajadzētu iesniegt mutisku jautājumu, lai komisija būtu iespēja atbildēt komitejas ietvaros. Un tādēļ vārdu uzreiz dodu arī komisijai. DG Grow vienības vadītājai Bonvisute kundzei lūdzu. Paldies priekšsādātāji, labrīt visiem! Izklāstīšu, kāda ir aktuālā informācija attiecībā uz šo dosē. Kā jūs varbūt zināsiet, komisija atbalsta šeit brīvprātīgu pieeju, jo mums šķita, ka tas varētu būt labākais risinājums politikas mērķiem sniegt norādes tirgumu, bet tajā pašā laikā neapgrūtināt um, progresu rūpniecībā. Un tas bija arī balstoties uz uh, iepriekšējo sapratnes memorandu, kas bija tiešām veiksmes stāsts. Esam daudz ko darījuši, lai mēģinātu panākt vienprātību attiecībā uz šo jauno brīvprātīgo vienošanos starp uh, ieinteresētajām pusēm nozares kontekstā. Ir uh, noturētas trīs sanāksmes, esam virzījušies priekšu, Un vakardien nozara no savas puses uh, publiskoja jaunu sapratnes memorandu. Mēs savukārt no savas puses turpinām uzskatīt, ka ir pienācis laiks tagad domāt par regulējošu pieeju. Un rīkojamies paralēli, lai nodrošinātu, ka uh, Uh, pienācīgi darbojas lādētāja tirgus kā atsevišķa nare un ka tas izpilda nepieciešamās drošības normas, kādas tās ir iekļautas uh, lādētāju direktīvā. Šeit esam vērsušies arī pie tirgus uzraudzības iestādēm, kas ir atbildīgas par šī dosie īstenošanu, aicinot tās vērtēt šo jautājumu un uh, veikt nepieciešamos izpildus pasākumus. Tāda šobrīd situācija. Ja jums ir kādi jautājumi, ar prieku tiem atbildēšu. Paldies! Ok, thank you very much. Lielas paldies! Dodam vārdu Sabina Veraina ETP vārdā, lūdzu. Paldies! Pēdējā laikā mēs diskutējam par īstenošanu, par to, kā to redz komisija. Un uh, viens jautājums, ko es vienmēr dzirdu un uz kuru īsti nav atbildes, proti mums neizdevās izpildīt savu solījumu vēlētājiem ieviest vienotu lādētāju regulējumu. Mēs esam tikuši galā tikai ar kaut kādām atsevišķām daļām, uh, Mm, šeit būtu vajadzīgs tehnisks regulējums un normas, lai visiem uzņēmējiem būtu vienlīdzīgas iespējas. Man ir jautājums, ko komisija plāno darīt nākotnē, lai panāktu kaut kādu uh, vienošanos, jeb normēš, no, normu ieviešanu šajā jautājumā. Lielas paldies, esmu D grupas vārdā, Geberts Konslūdzu. Paldies priekšsādātāji. Man jāteic, ka tad, kad mēs pirmoreiz strādājam pie šiem tiesību aktiem, jau tad mums e, neizdevās e, izpildīt e, solījumu nozarei, un mums ir jāpanāk šī regulējuma ieviešana. Un es turpinu klausīties, ka komisija joprojām kaut ko apsola industrijai, zinot, ka tas nenotiks. Uh, Un uh, būtībā viss tiek vienkārši atlikts, atlikts, atlikts, un tas nav pieeja, pieļaujami. Eiropas komisija apgalvo, ka te ir runa tikai par mobilo tālruņu lādētājiem, nevis par citu ierīču lādētājiem, jo apsvērumos ir pieminēti specifiski mobilie tālruņi, bet tas, ka viņi ir specifiski pieminēti, nenozīmē, ka runa ir tikai par mobilo tālruņu lādētājiem. Un, kad mēs runājām eh, pirmajā piegājienā par šo regulējumu, piemēram, planšetdatoru vēl nebija, Un, jā, mēs varam piebilst, ka jo īpaši mobilajiem tāruņiem, bet mēs zinām, ka attīstās jaunas tehnoloģijas, un līdz ar to ir jārūpējas par vienotu lādētāju izstrādi, nevis simtiem dažādu tipa lādētāju. Mums ir jādomā par ilgtspēju, par vīdes aizsardzību, jo tiek izmantoti uh, redzemju izrakteņi. Un mums eh, ir eh, patiešām beidzot eh, jāgūst panākumi un jāaizpilda iedzīvotāju cerības, jo iedzīvotājiem jau ir apnicis, ka ikreiz, kad viņi iegādājas jaunu ierīci, viņiem ir jāpērk jauns lādētājs un jāmet ārā vecais lādētājs. E, daudziem ir pilnas atvilknes ar vecām ierīcēm un lādētājiem, kurus nekur vairs nav iespējams izmantot. Šī situācija nav pieņemama un mums ir jāpanāk pārmaiņas mīļā komisija, nepietiks ar to vien, ka jūs teiksiet, mēs uh, apsolīsim industrijai. Nē, tas nenotiks, uh, nekādu rezultātu nebūs. Un jūs arī nedrīkstat kavēt industrijas uh, iespējas pašiem lemt uh, savu rīcības kursu. Runājot par katalizatoriem automašīnai, mēs arī neapgalvojām, ka mūsu ierosinātā rīcība ir vienīgā iespēja. Mēs teicām, ka kaut kas ir jādara. Jā, ir katalizatori, taču ir arī citas uh, tehniskās iespējas, ko varētu ierīkot automašīnās. Kāpēc šī pieeja darbojas katalizatori jautājumā, bet nedarbojas uh, telefonu lādētāju uh, gadījumā? Es domāju, ka ir jāiedziļinās šajos jautājumos, un es lūdzu komisiju mazliet nopietnāk pievērsties savu apņemšanos īstenošanai. Liels paldies! ECR grupas vārdā arī es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Un tas ir, kādā veidā komisija uzskata, ka šīs tendences uz um, bezvadu uh, pārēja tātad uz bezvadu lādētājiem, kā tas varētu ietekmēt šo jautājumu. Tas varbūt sasaucas ar kolēģu jautāto par jaunāko attīstību, bet Aldus vārdā Dita Čeraznova. Paldies priekšsēdētāji, jā, jā piekrīt. Arī es biju cerējusi saņemt detalizētāku informāciju no komisijas puses, bet atbalstu deleģēto aktu izmantošanu. Komisija, ka vēlas izmantot šo brīvprātīgo pieeju jo brīvprātīgā, tātad tagad izmantot regulējošo pieeju, jo brīvprātīgā pieeja nav darbojusies. Parlamenta sākotnējais mērķis bija samazināt uh, atkritumu apjomu, to, ka mājā mētājas uh, desmitiem lādētāju. Mēs tiešām ceram, ka komisija izdosies nonākt pie risinājuma, kam, kas ņemtu vērā arī inovācijas tirgu. Tajā pašā laikā, manuprāt, šobrīd ir laba ideja uh, domāt par divu uh, telefonu versijām uh, veikalos pieejamas. Vien, viens būtu kabelis un otrs būtu tātad šis bezvadu iespējas. Tādējādi patērētāji varētu varbūt maksāt mazāk un arī tikt samazināts atkritumu apjoms. Un tiem uzņēmumiem, kas uh, piešķir papildus funkcijas uh, lādētājiem, kā piemēram šā ātrā lādēšana, arī būtu iespējas rīkoties. Liels paldies! Paldies, Džulija Reda nav zālē, tādēļ, ja cits neviens šobrīd izteikties nevēlas, tad došu vārdu vēlreiz komisijas pārstāvē. Lūdzu! Paldies! Kā jau minēju, domājam par regulējušo pieeju Mums, protams, ir jāvērtē dažādās pieejamās um, opcijas, kas ir um, šobrīd izmantojams. Nu, jautājums par aptvērumu, kas tika minēts, vai tad par vietāruņiem runājam, vai visām ierīcēm. Ja mēs būtu devuši priekšroku jau sākotnēji regulējušai pieejai, kādēļ mēs uzstājām uz brīvprātīgo pieeju? Mums šķita, ka tā būtu tā labākā, kas mums ļautu mazināt fragmentāciju un tajā pašā laikā veicināt inovācijas. 2014. gadā tika veikts pētījums, pētījumā tika domāts arī par regulējušo pieeju, noteikta USB šo portu obligāti visiem lādētājiem 2017. gadā. Ja tas būtu izvēlējušies, tad jau šī būtu novecojis pieeja, jo tirgu jau ir jaunāki, energoefektīvāki risinājumi USB-C e- tīpa lādētāji. Un, kā jau tika arī minēts, ja mēs izvēlamies regulējušo pieeju, tad mums jāpārliecinās, ka mūsu izvēlētais variants ir pietiekami dinamisks un atbilst arī iespējām nonākt un izmantot inovācijas vēlāk. Mēs domāsim par dažādiem variantiem, kas ir pieejami. Tajā skaitā, kādi ir tehniskie risinājumi, vai dodam priekšroku kādam konkrētam tehniskam risinājumam, kāds ir aptvērums, vietāluņi vai visi lādētāji. Mēs no savas puses uh, uzskatām, ka uh, um, šis jautājums tiek risināts. Tas ir iekļauts arī nākamajā radioaprīkojuma direktīvas darba grupas sanāksmē, kas ir plānot 16. aprīlī. Šis jautājums tiks skatīts. Par bezvadu lādēšanu. Arī tas ir jautājums, kas ir cieši saistīts ar inovācijām. Jāpārliecinās, ka neatkarīgi no tā, kādu regulējošo pieeju mēs izvēlamies, lai šī opcija, šis variants pieļaut inovācijas, lai tas būtu nākotnē uh, pieejams izvēlēties labākus, jaunākus variantus. Šobrīd ir grūti saprast, uh, kā attīstīsies bezvadu uh, uzlāde. Visticamāk, sākumā tas būs uh, pieejams tikai tādiem dārgākiem produktiem uh, tirgu, un tad varbūt vēlāk kādā brīdī tā kļūs par standarta iezīmi produktos. Bet iedomājam ja par konkrētu regulējumu, saistošu regulējumu, inovāciju pieejamība ir būtiska, jāpārliecinās, ka tas nekādā veidā neapgrūtina um, tehnoloģisko attīstību un progresu. Paldies! Liels paldies! Paldies par sniegto skaidrojumu! Balsojumā laikā skatīsimies, vai tiks uh, apstiprināts šis uh, jautājums mutiski sniedzamai atbildē. Liels paldies komisijai! Esam ietaupījuši nedaudz laika, redzu. Tādēļ šobrīd uh, apstiprināts Turam sanāksmi un darbu atsāksim pulksten 11, kad balsosim. Liels paldies komisijai un ar visiem pārējiem tiekamies pulksten 11. Okay, um, welcome back. Um. Laipni uh, lūgti atpakaļ mūsu sanāksmē. Es skatos, ka zāle ir uh, pilna. Un uh, mēs varam ķerties pie balsojuma. Bet pirms mēs sākām balsot par saturu, man tika lūgts Eh, veikt pārbaudas eh, balsojumu. Nu, Tātad eh, šis pārbaudas balsojums par to, vai es kļūšu vai nekļūšu par mēru, tas tāds joks, bet nu tagad sākam balsot. And one more person has to. Vēl vienam cilvēkam ir jābalso. Un beidzam balsot. Jā, es eh, būšu uh, eh, Gentes uh, eh, mērs. Un uh, pirms uh, ķeramies pie balsojuma, vēlētos paskaidrot, uh, uh, ka e, tātad e, šie te abi e, faili ir lielā mērā saistīti, un tāpēc mēs balsosim par abiem failiem kopā. Jā, to tā var mm, pateikt, un no sākuma balsojums blokā par regulu, bet tām ir arī sekas sasībā ar direktīvu, un tāpēc Balstoties uz eh, pirmā balsojuma rezultātu, mēs nekavējoties eh, ķersimies eh, pie gala balsojuma par abiem ziņojumiem, ja būs noraidījums. No sākuma sāksim ar regulu. Un tagad sāksim ar vienoto balsojumu blokā par komisijas priekšlikumu par regulu un direktīvu. Sākam balsot.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 varam ķerties pie gala balsojuma par abiem ziņojumiem un sākam balsot. Two more people to vote. Vēl diviem cilvēkiem ir jābalso. Two people who have. Divi cilvēki. Tātad Un mm, beidzām balsot. Gala balsojums 14 pār, 22 pret un 1 atturis. Es ļausu panusam izskaidrot. Jūs esat norādījuši komisijas priešlikumu vienkārši esat noraidījuši komisijas priešlikumu, tomēr neesat eh, pieņēmuši ziņu, ziņojumu, kuram eh, bija plānots iet uz eh, plenārsēdi, un tādā veidā plenārsēdē būtu balsojums par noraidījumu. Praktiski tas nozīmē, ka šobrīd nav ziņojuma, un jums ir iespēja vai nu sākt no nulles šo darbu, vai arī darīt neko. Okay, thank you very much. Lielas paldies, Pānos, un es vēlētos tagad dot vārdu referentiem par eh, šiem failiem. No sākuma vārds Mortenam. Lūdzu. Paldies, eh, priekšādātāji. Kāds man no rīta teica, ka eh, vakardien mēs svinējām 25. dzimšanas dienu iekšējiem tirgumu. Un es domāju, ka to ir vērts svinēt, un man bija tādas cerības, ka uh, Ehm, arī šodien bija, būs eh, svinības, tomēr tā nenotiks, eh, nebūs imko ziņojumi par šo. Un es eh, varu teikt, ka neesmu īpaši pārsteigts. Mēs to jau sen gaidījām, un, protams, kā referentam man par to ļoti žēl. Un uh, ir iespēja uzlabot, uh, bija iespēja uzlabot uh, iekšējo tirgu, tomēr šī iespēja ir palaista garām. Uh, Un visi var padomāt eh, par eh, šo jautājumu nākamajos eh, mēnešos, nākamajās vēlēšanās, vasarā, nākamgad. Un ir tikai viena lieta, ko varu piebilst, ka tik tiešām nožēloju. Vēlos pateikties Anlīna un jūsu komandai par izsilo sadarbību. Man bija liels prieks sadarboties. Tas parāda, cik daudz uh, Eh, var strādāt eh, pie tāda ziņojuma, kas eh, nav īpaši labs no sākuma. Mēs ļoti daudz ko uzlabojām un varu nožēlot to, ka tiešām pārāk maz cilvēku izlasīja šo ziņojumu. Patiesībā tas ļoti atšķīrās no komisijas priekšlikuma, no sākotnējās versijas. Bet liels paldies jums par to. Paldies Rosātī kungam, Annai Marijai par jūsu uh, darbu. Es domāju, ka jūs eh, ļoti uh, pozitīvi ietekmējāt gala rezultātu. Un jūs arī cīnījāties un aizstāvējāt iekšējo tirgu, un, protams, kā mēs to ņemam vērā. Un, diemžēl mēs gan nepanācām rezultātu. Nu, vēlētos pateikties arī savai komandai. Mm, darbs ir bijis tiešām lielisks, un es ceru, ka šajā vasarā Mm, mēs vēlreiz varēsim eh, atgriezties pie šī. Eh, ceru, eh, ka tas tiešām notiks. Lielas paldies, Morten. Un tagad es vēlētos izteikties, ka referenta regulāja. Es vēlētos no sākuma pateikties daudziem cilvēkiem no sākuma Mārtenām kā līdz referentam. Man bija liels prieks strādāt kopīgi Mums eh, eh, bija daudz eh, palīdzības no mūsu asistentu puses, Sofija Klēra, Suzāna no sekretariāta, Anna Tjerī. Ļoti daudz vārdu. Paldies visiem par veikto darbu. Tik tiešām žēl, ka tas nekļuva par tādu soli uz priekšu, lai pabeigtu iekšējo tirgu. Un vēlos pateikties arī ēnu referentiem, jo sevišķi Annai Marijai un Rozāti uh, eh, kungām uh, eh, pāra labo sadarbību, un man ir jāsaka, ka tad, uh, kad es kļuvu par šīs komitejas vadītāju, es domāju, ka mēs visi strādāsim kopā, aizstāvot iekšējo tirgu un cenšoties izmantot katru iespēju virzīties tālāk iekšējā tirgu tāpēc, ka tas ir tik svarīgi mūsu pilsoņiem. Es domāju, ka tā ir viena no uh, labākajām lietām, ko mēs varam parādīt pilsoņiem. Tātad Eiropas pievienotā vērtība. Un tāpēc, uh, godīgi sakot, uh, mani uh, uh, sarūktināja dažas grupas un daži uh, deputāti. Uh, par kuriem es uh, kādreiz domāju, ka viņi ir par Eiropas uh, pievienoto vērtību, viņi tomēr neizmantoja šo iespēju. Uh, un vēlos eh, pateikties eh, visiem, eh, kuri ticēja. Un līdz ar to es vēlētos beigt darbu pie šī faila. Un pirms turpinām darbu, es vēlētos dot vārdu diviem cilvēkiem, kuri arī vēlējās izteikties. Viržīnija Režē, lūdzu. Paldies! Ir eh, pagājušie 15, gā, 15 mēneši kopš eh, komisijas eh, priekšlikuma, ir bijis balsojums ar ļoti būtiskiem grozījumiem. Un šajā pakotnē šis priekšlikums, kuru mēs šodien noraidījām, jāsaka, ka tā ir tāda izgāšanās. Un kāpēc? Tāpēc, ka tajā E, ir iekļauta šī vecā e, ideja, e, kas vairāk kārt jau ir mm, aktualizēta šajā parlamentā un kas kādreiz arī pamatīgi kaitēja pakalpojumu direktīvai, un šī problēma ir izcelsmes valsts. Un līdz ar to ir neizbēgami, ka šodien mēs saskārāmies ar šādu zaudējumu. Un eh, mēs eh, sakām eh, šajā priekšlikumā, ka nav šīs izcelsmes valsts principa. Ir izcelsmes valsts iestāde, un tad ir arī šī te mērķa valsts, kurai nav iespējas apstiprināt to, ko ir teikusi izcelsmes valsts. Un, līdz ar to mēs vienkārši esam aktualizējuši kādu vecu ideju, un šis izcelsmes valsts princips uh, Eh, tas eh, ietekmē Eiropas eh, solidaritāti. Tāpēc, ka šis te princips nosaka to, ka ir mazāk noteikumu. Un es ceru, ka komisija sadzirdēs šo vēstījumu un ir vēlams tomēr spērt sojas uz priekšu, lai veicinātu kohēziju. Eh, protams, ir normāli, ka IMCO eh, komiteja eh, nobalsoja pret. Un līdz ar to es ceru, ka mūsu darba rezultātā tomēr būs lielāka solidaritāte, izjūta un lielāks progress, lai mēs varētu sastrādāties. Paldies, eh, mēs neuzsāksim eh, no jauna visas diskusijas, un tikai cilvēki, eh, kuri vēlas izteikties par balsojuma rezultātu, var tagad izteikties. Un lūdzu, Jakonsārī kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt vārdu. Es biju viena no ēnu referentēm vienā no šiem ziņojumiem, un priekšsēdētāji, es vēlētos teikt, ka jūs nedaudz nepareizi šeit esat uzrakstījusi uh, vēsturi, tāpēc, ka jūs teicāt, ka šeit ir cīņa uh, starp uh, proeiropiešiem un preteiropiešiem, tātad cīņa par iekšējo tirgu. Tomēr tas nav šeit galvenais jautājums. Šajā balsojumā, tāpēc, ka mēs visi esam par Eiropu. Tomēr tātad šīs četras komitejas ir balšo, balsojušas, un Eh, pievienotās vērtības nebūs, eh, tad, eh, manuprāt, ir pareizi priešakumu noraidīt un gaidīt jaunu priešakumu. Un tas savukārt izgaisinās bāžas, kas saistījās ar šo priešakumu, un tas nebūtu palīdzējis izveidot MVU dažādās valstīs. Un es vēlētos pateikties komisijai Komisija ļoti strādāja, lai priekšlikums būtu labāks, tomēr mēs eh, nevarējām eh, panākt tādu rezultātu, kas tiešām palīdzētu šajā situācijā. Eiropas eh, Savienība ir radījusi daudzus tiesību aktus, kuri, kad stājas spēkā, neko īsti neietekmē, bet padara cilvēku dzīves grūtāks. Un e, e, šī vēlme, kas saistās ar Eiropas e, ideoloģiju, priekšlikumā tomēr netika integrēta. Un es priecājos par to, ka šis priekšlikums tika norādīts. Paldies! Tagad vārds Anai Marijai, lūdzu. Lielas paldies! Es eh, ļoti eh, cienu šo balsojumu, kolēģu eh, viedokļus, un es nedomāju, ka te ir jautājums par vēsturi. Un nākotnē tomēr mums nav B plāna. Parlaments ir izgāzies. Šis balsojums ir Eiropas parlamenta izgāšanās uzlabot komisijas priekšlikumu. Un mēs neesam ierosinājuši neko labāku, mēs neesam ierosinājuši neko atšķirīgu. Uh, Mēs e, neesam izmantojuši e, trialoga sarunas, e, lai panāktu kaut ko tādu, kas palīdzētu pilsoņiem, un mēs zinām, ka nav iespējas komisijai ierosināt jaunu pārskatītu tekstu, tāpēc, ka nav laika šajā mandātā mums. Uh, Eh, šī demokrātiskā eh, procesa eh, ietvaros to realizēt, un līdz ar to šis parlaments ir darbojies kā negatīvs spēks tādā jautājumā, kas ietekmē 70% pakalpojumu sektoru. Un vēstījums, ko mēs raidām Eiropas MVU, ir, ka mēs nevēlamies īstenot pakalpojumu direktīvu, tāpēc, ka e- e-kārti tiešām bija ļoti mazs solis, ko mēs varējām izdarīt līdz mandāta beigām. Un uh, alternatīvas nav, e, jo mēs esam izdarījuši tiešām uh, maz. Uh, līdz, un līdz uh, mandāta beigām nebūs iespējams atvērt iekšējo tirgu pakalpojumiem. Mēs neesam palīdzējuši pakalpojumu sniedzējiem uh, atvērt tirgu MVU. Un mēs neesam uh, palīdzējuši viņiem uh, izvērst savu darbību pāri uh, robežām. Šis ir svarīgs uh, politiskais uh, vēstījums. Uh, Un tas ir arī vēstījums par to, ka austrumu un rietumu viens otram neusticas, ka Eiropas austrumu un e, rietumu šajā jautājumā par izcelsmes uh, valsti uh, liecina arī uh, par to, ka pakalpojumu brīva pārvietošanās ir iekļauta līgumos. Es atbalstu viedokli, ka tas nozīmē brīvu pārvietošanos. Lielas eh, eh, paldies! Un tagad Rozātī konsa lūdzu. Kungs. Eh, jā, arī mani sarauktīja balsojuma rezultāts, tomēr man nebija nodoms izteikties. Uh, Eh, jo es eh, respektēju šo balsojumu, tomēr es eh, vēlējos izteikties tāpēc, ka es vēlreiz dzirdēju atkārtojam to pašu nepatieso argumentu šodien šeit. Un es vēlētos ļoti skaidri norādīt, ka mēs esam veikuši lielu darbu, lai būtu iespējams uzlabot sākotnējo priešikumu. Mēs daudzai strādājām, lai būtu iespējams risināt tās bāžas, kas ir citiem kolēģiem no citām politiskajām grupām. Un es eh, domāju, ka mēs esam panākuši labu kompromisu. Nav tāda lieta kā eh, eh, izcelsmes valsts princips jaunajā versijā. Netiek apdraudētas uzņemošās valsts tiesības. Un, diemžēl, kolēģi no vairākām politiskajām grupām nolēma to neatbalstīt un nesadarboties. Un šī nevēlēšanās sadarboties, pat nevēlēšanās izmēģināt uh, izrādīta vēlme uzlabot eh, priekšlikumu. Tas ir kaut kas tāds, eh, kas eh, man ļoti sarūktina. Un, protams, ka es respektēju komitejas verdiktu, un komiteja gal galā ir atbildīga par iekšējā tirgus veidošanu. Un man ir jāsaka, ka mēs teik, tiešām esam pieņēmuši tādu lēmumu, kas parāda, ka tās ir protekcionistiskas tendences, nacionālistiskas bailes ir dominējošās. Uh, Ja e, mēs e, e, saistībā ar katru pretrunīgo priešlikumu sekojam tādiem nacionalistiskiem viedokļiem, Tādos gadījumos, diemžēl, mēs neejam pareizā virzienā, tāpēc, ka iekšējais pa tirgus pakalpojumu ziņā nefunkcionēja veiksmīgi. Paldies! Thank you! Paldies! Vārds Aņokungam no FDD. Paldies! Nu, mani, uz mani atstāja liela iespēja tas, kas notika šeit šorīt. Ir vareni redzēt tautas vēlētos pārstāvis nostājamies pretī komisijai. Un uh, iepriekšējā sava amata termiņa laikā mēs piedzīvojām vienu pretrunīgu balsojumu lauksaimniecības komitejā, un uh, ziņojums tika noraidīts tāpat kā šeit, taču tika iesniegti 8000 grozījumu. Un uh, galu galā tāpat tas viss uh, izjuka un uh, apstājās. Tā kā godātie deputāti, labi paveikts darbiņš. Nākamajā gadā jūs varēsiet atgriezties pie saviem vēlētājiem un teikt, um, komisijai mēs nostājāmies pretī, mēs rīkojāmies, lai jums veicas. Labi, Tālāk vārds Dejonga kungam, tad būsim uzklausījuši visas grupas. Paldies priekšsēdētāji. Es neplānoju izteikties, taču es to darīšu, jo daudziem šeit ir viedoklis, un man arī, man patīk šīs dienas darba rezultāts, bet ne jau uh, iepriekš uzskaitīto iemeslu dēļ, te mēs nerunājam par iestāšanos par vai pret Eiropas Savienību. Uh, Un te drīzāk ir runa par iestāšanos pret sociālo dempingu un citiem saistītiem jautājumiem. Mēs vēlamies uz sociāliem jautājumiem orientētu Eiropu, mēs vēlamies uh, iekšējo tirgu, kas ir jāregulē sociālo apsvērumu dēļ, taču šeit nav runas par nostāšanos par vai pret Eiropu. Mana grupa atbalsta Eiropas Savienību, to starp tās darbību pakalpojumu jomā. Un eh, šajā priekšlikumā netika darīts nekas, lai cīnītos ar negodīgu konkurenci un sociālo dempingu. Paldies! Un eh, līdz ar šo izteikšanos es arī gribētu noslēgt darbu pie konkrētā darba kārtības punkta. Mums joprojām ir jābalso par mutisko jautājumu, kas šorīt tika uzdots Eiropas komisijai par vienotu lādētāju. Un uh, balsosim, vai jūs piekrītat uh, uzdot šo mutisko jautājumu Eiropas komisijai. Sāksim balsot. Beidzam balsot. Mēs uzdosim mutiski atbildamo jautājumu komisijai. Paldies! Un ar to es arī gribētu noslēgt mūsu balsošanas sadaļu. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta atzinums par regulu attiecībā uz dzelzceļa pasažieru tiesībām, un šeit referents ir De Jonga kungs. De Jonga kungs, vārds jums, un es uh, pagaidīšu vienu minūti, lai tie cilvēki, kas negrib klausīties gaidāmajā diskusijā, varētu klusām pamest šo telpu. Okay, now that's... Labi. Varam atgriezties pie darba, un De Jonga kungs vārds jums kā referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc visa satraukuma saistībā ar nu pat notikušo balsojumu mums ir jāiedziļinās šajā jautājumā, Mm, atkal jāpievēršas iekšējiem tirgum un patērētāju aizsardzībai, un šajā gadījumā pasažieru aizsardzībai. Kopumā, ja es raugos uz pašreizējo notikumu attīstību, IMCO šajā jautājumā ir būtiska loma. Un uh, šis ziņojums nespēr uh, soļus patērētāja aizsardzības virzienā pat tik tālu, cik komisija to gribētu. Komisijas priekšlikumos uh, akcents ir likts uz lielāku pasažieru aizsardzību, un es domāju, komitejai tas ir jāņem vērā. Šajā ziņojumā esam centušies uh, precizēt pasažieru tiesības un uh, atrunāt uh, dažādus iespējamos scenārijus. Un uh, ir uh, notikušas iepriekšējās diskusijas par uh, dažām no klauzulām, un liekas, ka vairākām politiskajām grupām radās problēmas ar šo. Proti, um, runājot par nepārvarams varas apstākļiem, pasažieriem ir risks nonākt uh, neskaidrās situācijās, un es domāju, ka mēs nedrīkstam uh, atstāt juridiskā tekstā šo uh, konceptu par uh, nepārvarams varas apstākļiem, jeb dievu darbiem. Uh, Tālāk runājot par tiesībām saņemt eh, kompensāciju, jo īpaši attiecībā uz ātrvilcieniem un to kavēšanos. Komisija iepriekšējā reizē sacīja, ka tā vēlētos uzlabot situāciju saistībā ar kompensācijām, lai kompensācija būtu maksājama jau pēc 30 minūšu kavēšanos, jo uh, ātri vilcienu savienojuma gadījumā tas ir ļoti svarīgi. Vilcieniem ir jābūt ātriem un uh, punktuāliem. Ja kāds no šiem vilcieniem kavējas, tad uh, cilvēkiem var nākties to vietā izvēlēties lidmašīnu, un mēs nevēlamies, lai tā notiktu. Uh, Komisijai ir vēl vairāki ierosinājumi, piemēram, attiecībā uz uh, caurbraucošiem pasažieriem. Ir uh, pāris papildu priekšlikumu ziņojumā uzlabot caurskatāmību No vienas puses ir jābūt lielākai skaidrībai par cenām, bet no otras puses ja viss brauciens tiek rezervēts vienā reizē un uh, vienā vietnē, piemēram, brauciens no kaut kurienes uz Briselu un pēc tam uz Strasbūru, no pasažieru skatu punkta tas izskatās kā viens brauciens un uh, tas nedrīkst būt dārgāks. Un ja viens no šā ceļa segmentiem kaut kāda ies, iemesla dēļ nenotiek vai aizkavējas, tad pasažiera uh, pleciem nedrīkst uzkraut šo situāciju, lai viņš būtu spiests domāt, ko darīt tālāk, pirkt jaunu biļeti. Es tam visam esmu pievērsies savā ziņojumā, un uh, ja mēs paraugāmies uz pasažieru tiesībām, tādu pasažieru tiesībām, kas izbrauc no stacijām, kurās nav uh, biļešu uh, tirzniecības vietas. Viņiem bieži vien nākas iegādāties uh, biļetes jau pašā vilcienā. Tālāk ir jādomā par informācijas sniegšanu pasažieriem gadījumos, kad rodas problēmas. Man radās virkni jautājumu un dažas idejas saistībā ar grozījumiem. Tāpēc ir eh, svarīgi, lai šodien mēs diskutētu. un eh, sadarbotos ar ēnu referentiem. Ziņojuma preambulā es iekļāvu rekomendāciju ieviest platformu, kurā ir redzami visi dzelzceļa savienojumi Eiropā. dzelzceļa pārvadātājiem, ja es eh, te būtu noteicējis, būtu šādu platformu jāveido pašiem, taču šī platforma nebūtu saistoša. Mēs varam lūgt dzelzceļa uzņēmumus to darīt, taču mēs varētu iesniegt grozījumu, kas eh, šo rekomendāciju padarītu stingrāku. Ja mēs vēlamies, lai pasažieri saņemtu pienācīgu informāciju, mums ir jānodrošina viņiem piekļuvu šai informācijai, jo pretējā gadījumā viņi nebūs informēti. Tāpēc es domāju, ka īpaša platforma šim nolūkam būtu atzinīgi vērtējama. Un, ja būs vēlme pēc šādas platformas, tā tiks izveidot, un varbūt tam pat nav vajadzīgi m, mm, leģislatīvi noteikumi, uh, Um, taču uh, noteikumi ir vajadzīgi, tomēr, ja mēs vēlamies uzlabot uh, starptautiskus pakalpojumus, starptautiskus savienojumus, mm, gan attiecībā uz reģionālajiem, gan uh, ātrvilcieniem. Es pagaidām vēl domāju, vai šeit vajadzētu normatīvus noteikums vai nē. Es esmu gatavs uzklausīt klātesošo priekšlikums. Tālāk, runājot par uh, ceļotāju asociāciju atsauksmēm. Esmu definējis ātrvilcienu. Un uh, esmu domājis par to, vai kompensāciju vajadzētu saņemt tikai ātrvilcienu pasažieriem vai jebkuriem pasažieriem, kas uh, dodas uh, garākos pārbraucienos ar vilcienu. Un, protams, es labprāt uzklausītu uh, jūsu komentārus. Paldies! Un es labprāt dotu vārdu ēnu referentiem uh, no Tautas partijas. Tā ir Tūnas kundze vai kāds ir uh, no Tautas partijas Rozatīkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Tūnas kundze nevarēja, diemžēl, ierasties šajā sanāksmē. Viņa no sirds atvainojas. Un tas nav nekādā veidā saistīts ar nekādiem uh, vilcienu pārbraucienu kavējumiem. Viņa kā aizvietotāja uh, ir iecēlusi mani, un tad es nolasīšu viņas paziņojumu. Tunas kundze uzskata, ka De Junga kunga ziņojumā ir panācis labs līdzsvars tas lielā mērā atbilst arī viņas nostājai. Tajā skaitā arī piedāvātā teksta redakcija par to, ka jāstiprina persona ar invaliditāti tiesības un uh, personas ar uh, ierobežotām mobilitātes iespējām. Tas ir 24. pāns tātad. Tūnas kundze arī var piekrist, ka trīs stundu priekšnosacījums, tātad brīdinājuma periods, paziņojums uh, būtu pietiekams, uh, lai tādējādi būtu iespēja personām ar ierobežotām iespējām ceļot ar vilcieniem. Un viņa atbalsta arī atbalsta um, klauzulu, kas būtu pret jebkāda veida diskrimināciju kāds būtu 5. pantā, un ierobežojums pārvadāt trans, vilcienos velosipēdus, kas ir 6. pants. Viņi uzskata, ka ir lielā mērā jāstrādā pie kavēšanās, 30 minūšu slieksnis, ja mēs to piemērojam ātrie vilcieniem, būtu pārmērīgs bet uh, 30% kompensācija par stundu savukārt stundas kavēšanos nebūs pietiekams stimuls uh, operatoriem ierobežot kavēšanās gadījumus. Un rūpīgāk ir jāpievērš uzmanība arī uh, biļešu jautājumam. Tomēr uh, um, vilci nav svarīgi tas, ka tikai uh, uzņēmumiem būtu stimuls uh, pārdot uh, vilcienos biļetes, bet uh, mums svarīgāk šķiet uh, tas, ka ir jānodrošina pasažieru tiesība aizsardzība. Datu pieejamība ir būtiski svarīga, lai at atvieglotu šīs tirgus uh, nozares attīstību. Nevar būt tā, ka viens uzņēmums uh, um, neatklātu datus par uh, cenām un tam līdzīgi visām interesētajām pusēm. Um, pasažieriem ir jābūt iespējai uh, iegūt uh, biļetes arī platformās, lai tie spētu salīdzināt cenas un iespējas. Tūnas kundze noteikti iesūtīs savus grozījumu priekšlikumus, viņa ir nepacietība sagaida tālāko sadarbību ar Dejunku un, un līdz un ēnu referentiem. Paldies, Lūsija Andersen, S&D grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! augstu vērtē Dejunga kunga ziņojumu. Kolēģi IMCO komitejā uh, arī ļoti pozitīvi to raugās manas grupas ietvaros. Šis jautājums ir būtiski svarīgs Eiropas pilsoņiem, jo vilcienu pasažieru tiesības, dzelzceļa satiksmes pasažieru tiesības daudzās valstīs ir būtisks jautājums nu jau ilgu gadu laikā, un mums šajā parlamenta sasaukumā jāatrod risinājums. Vairāk jautājumu, kam gribētu īpaši pievērsties. Force majeure klauzula, kā to piedāvā komisija. Cik tālu es to saprotu, tad uh, pamatojums, lai būtu šāda uh, augstākas varas, um, ja jau tātad intervences klauzula, um, pamatojumi nesot, tas, un tā ir atšķirība no gaisa satiksmes industrijas. Vairākos uh, gadījumos bieži vien daudzās. Uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs dzelzceļam ir publiskās subsīdijas un cita veida pienākumi, tādēļ nevaram gluži salīdzināt šīs situācijas. Otrakārt, par izmaksām runājot, tas īsti nepaglābtu uzņēmums, radīt milzīgu tiesisko nenoteiktību. Kā tas ir gaisa satiksmes uh, kontekstā, šeit bija ļoti daudz lietu, kas nonāca Eiropas tiesā. Uh, No nu, tā mēs gribam izvairīties, tādēļ eh, ceram, ka IMCO pieturēsies pie referenta nostājas šajā jautājumā. Otrs svarīgākais jautājums, mūsuprāt, ir saistīts ar izņēmumiem, jo arī šeit jāsaka, ka dalībvalstīm ir bijis milzīgi, eh, ir ļoti daudz uh, laika atrisināt šo situāciju dalībvalstīs. Ir arī milzīgas investīcijas veikts infrastruktūrā visā Eiropas Savienībā. Tādēļ nu ir pienācis beidzot laiks, lai šie izņēmumi uh, nu, lai mēs no tiem atbrīvotos, nu, vismaz lielākajā mērā, ne, ja ne pilnībā. Arī tas ir ļoti svarīgi. Un nobeigumā priekšsēdētāji, tas komentārs. Jābūt piesardzīgiem attiecībā uz plānoto laika grafiku. Kā jau es esmu norādījis, tad ir daudz bažu saistībā ar šo dosē. Un, diemžēl, ir tā, ka uh, dzelzceļa satiksmes pasažieru federācija un arī uzņēmumi mēģina uh, Uh, nodrošināt labākas cenas biļetēm, bet viņi nepietiekami reaģēja uz līdzinējām diskusijām Trant komitejā. Viņi no mums gaida labāku līdzsvaru. Laika grafika tiešām ļoti saspringti. Mums ir bijušas problēmas transporta komitejā saistībā arī ar citiem dosiem, ka laika vienkārši nepietika, un tad tika balsots par transporta ziņojumu. Pirms, diemžēl, bija gatava pārējo komiteju darbi, nu, patērētāja aizsardzības, vides jomā, piemēram. Šeit gribētu no tā izvairīties. Es saprotu, jā, gribam pielikt punktu šim dosē un nonākt pie trialoga līdz gada beigām. Jā, viss ir ļoti skaisti. Esam visi apņēmušies darīt visu, kas mūsu spēkos, lai to panāktu. Tomēr vajadzētu rūpīgi sazināties ar transporta komitejas priekšsādātāju attiecībā uz šo dosē. Es par to būtu ļoti pateicīgi. Paldies! Paldies, paldies arī par padomu. ECR grupas vārdā. Sulika kungs ir ēnu referents, viņš nevarēja ierasties, tādēļ viņš mani lūdzu iepazīstināt jūs ar viņa novērojumiem. Sulika kungs pirmkārt gribētu atvainoties par to, ka viņam nav iespējas šodien šeit būt. Viņš uzskata, ka daudzi referenta grozījumi ir ļoti pozitīvi vērtējami. Viņš pilnībā atbalsta 19. grozījumu saīsināt iepriekšējā paziņojuma procedūru rezervēt biļeti personai ar invaliditāti no 40 stundām līdz 3 stundām pirms palīdzība būs nepieciešama. Viņš uzskata, ka trīs stundu paziņošanas laiks ir pietiekams arī vilcienu operatoriem, jo daži no tiem jau tagad uh, uh, ir noteikuši īsāku paziņošanas periodu nekā grozījumā. Viņš pozitīvi vērtē arī 21. un līdz 29. grozījumu, kur ir detalizēts prasīs attiecībā uz pakalpojumu detalizēto kritēriju svītrošanas no trešā pielikuma attiecībā uz nosacījumiem, kas jānodrošina uzņēmiem. Viņš uzskata, ka dzelzceļa uzņēmumi paši spēj saprast, kāda veida informācija eh, ir nepieciešama patērētājiem un kas ir vienkārši lieka Viņš arī uzskata, ka mm, mēs paši visticamāk, ja likumā ir noteikts, ka ir nepieciešams desmit lapus ar informāciju, nu, reti kurš no mums ar to iepazīsts. Viņam prieks, ka ir arī pieprasījuma piedāvājuma puse attiecībā uz ātrvilcienu kavēšanās kompensācijas gadījumiem. Viņš neuzskata, ka regulātoram to vajadzētu atrunāt un noteikt, tādēļ viņš neatbalsta 16. grozījumu. Viņš ir pārliecināts, ka svarīgākais pasākums, kas būtu pieņemams, lai paaugstinātu vilcienu uh, Uh, satiksmes kvalitāti, būtu atvērt šo nozari cik vien iespējams lielā mērā privātajai konkurencei. Eiropā vēl aizvien uh, lielāko daļu ieņem uh, lielie spēlētāji, kas negrib uh, konkurēt ar privātu pusi, un mazāk konkurence nozīmē kvalitātes līmeņa pazemināšanos. Tādēļ viņš uzskata, ka ir ļoti svarīgi iestrādāt atvērto datu principu šajā priekšlikumā, kā tas ir arī trešajā grozījumā norādīts. Uh, un šeit viņš dotu priekšroku pat striktākajai pieejai un nodrošināt re, a, datu apmaiņu reālā laikā, nosakot to par obligātu prasību visiem uzņēmumiem 9. pantu 2. punktā. Bieži vien ir tā, ka biļešu pārdevēji patērētājiem sniedz visu informāciju, bet reizēm viņi nav saņēmuši visu informāciju no operatoriem. Tādēļ obligātā datu apmaiņa operatoriem būtu pamatojuma prasība, jo lielā mērā šī, um, šī satiksmes nozare ir subsidēta no valstu puses, un datu apmaiņa kā tāda ir iespēja. Tālāk um, šo biļešu tirgus, um, iegādājoties tās vilcienos, neatbilst šobrīd prasībām. Uh, um, tiek uzskatīts, ka tā ir nevēlme sadarboties ar privātajām uh, konkurentiem. Šeit uh, kā risinājums būtu patērētāju garantijas, uh, um, tātad um, reālai biļetei un um, tātad šī kopa biļete vienam ceļojumam. 19. grozījums tādēļ ir uzskatāms par pozitīvu vērtējumu. Tālāk garantija ekvalence nozīmētu, ka atsevišķās un kopējās biļetes būtu uh, dažādi līguma veidi juridiskā kontekstā, bet no patērētāja punktu skatu punkta raugoties, de facto šīs apveidu biļetes būtu identiskas. Ceļotājiem būtu identisks komforta līmenis, un tas jau ir tas svarīgākais beigu beigās. Un šis pasākums atņēma lielajiem operatoriem arī stimulus nesadarboties ar privātajām, privātajiem pakalpojumu sniedzējiem. Un šeit, kā jau referents arī norādīja, šīs atšķirības lielā mērā izzust. Tādēļ tiek uzskatīts, ka būtu vēlams iekļaut uh, kombinēto biļešu definīciju tekstā. Tātad biļete, kas sastāv no vairākām atsevišķām biļetēm, tas būtu atrunājums trešajā pantā. Pirms desmit gadiem tad, kad tika uh, izstrādāta pirmā šīs regulas versija, vienotais Eiropas dzelzceļa tirgus tikai parādījās, un atsevišķu biļešu sistēmā daudz dalību valstīs. Tobrīd pat nebija tehniski iespējami, tādēļ tā nebija ideja, par ko tika runāts. Šobrīd gan atvērtojas datu princips un atsevišķo un vienoto biļešu harmonizācija ļautu nodrošināt uh, vienlīdzīgus spēles noteikums operatoriem un paaugstināt arī ceļotāju komforta līmeni. Tādēļ viņš vēlētos izmantot šo iespēju, lai tas nāktu par labu Eiropas patērētājiem. Šāds komentārs no kolēģa Alde grupas vārdā. Matēs Van Miltenbech lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Arī es gribētu pateikties referentam, De Junga kungam, jo viņa paveiktais pretstatā transporta komitejai, tātad šeit ir pētīt situāciju no patērētāju skatu punkta raugoties. Varu pievienoties Lūsija Andersona teikti, jo transporta komiteja ir jau grozījusi daļas no komisijas priekšlikuma, un tie no patērētāju aizsardzības skatu punkta raugoties priekšlikums nu ir sliktāks. Tādēļ es aicinātu šo komiteju um, kā centrālo elementu noteikt patērētāju, ceļotāju, nodrošināt viņa tiesību aizsardzību un komforta līmeni. Par trim lietām gribētu runāt force mažors, nepārmaramā vara, tātad cilvēki ar invaliditāti un uh, cilvēki ar ierobežotu mobilitāti, kā arī kompensācijas par uh, vilcienu kavēšanos. Par uh, nepārvaramo varu varu pievienoties uh, dzelzceļa satiksmē šķirs no gaisa satiksmes un redzam, ka izņēmums saistībā ar force mažora uh, gadījumu radītu milzīgas neskaidrības, tādēļ eh, nepārvaramās varas klauzulu vajadzētu no teksta izņemt. Īpaši tādēļ, ka arī balstoties uz ietekmes izvērtējumu redzam, ka tas neradīs nekādus uh, ietaupījumus celceļu uzņēmumiem. Tālāk personas ar invaliditāti un uh, ierobežotām mobilitātes iespējām. Ir pilnīgi skaidrs, ka gan stacijām, gan vilcieniem ir jābūt pieejamiem un varu tikai piekrist, ka laika periods iepriekšējam brīdinājumam būtu jāsaīsina no 48 līdz 3 stundām. Manā valstī Nīderlandē tā ir viena stunda. Tad nu, es domāju, ka varam visi papūlēties tomēr. Manuprāt, 3 stundas, 2 stundas jau ir par garu. Bet, nu, ir iespējams, uh, ka situācijas atšķiras dalībvalstīs, tad, nu, labi, šeit var pievienoties referentam, varam trīs stundas ielikt. Tālāk kompensācija šeit jāpatur prātā. Te ir jāpanāk līdzsvars no vienas puses patērētāju tiesības un no otras puses izmaksas, kas radīsies dzelzceļa uzņēmumiem. likumdošanas mērķis galu galā ir izvairīties no kavēšanās. Tīri sākotnēji šis jautājums nebija iekļauts pārskatā. Nezinu īsti, vai to vajadzētu tagad šeit konkrēti atrunāt. Un vai to vajadzētu varbūt tikai attiecināt uz uh, ātrvilcieniem kas pārsniedz 202 km stundā. Šāds priekšlikums izskanēja. Es gan neredzu pamatojumu šādam nodalījumam. Par to šaubās arī referents. Man šķiet, ka patērētājiem ir jābūt centrālajam priekšlikuma elementam. Tomēr jāpanāk, ka mūs atbalstīt var arī dzelzceļu uzņēmumu. Nu, visai trausls šis līdzsvars jāatzīst. Un tad ir jautājums, kur nevaru piekrist ECR kolēģiem un referentam. Dati Trešais pielikums. Īsti neredzu, kādēļ tas būtu izņemams no sākotnējā komisijas priekšlikuma. Man tā nešķiet. Ja dati ir zināmi, tad tie ir zināmi. Un labāk tomēr šeit būtu atgriezties pie sākotnējā komisijas priekšlikuma attiecībā uz to, kāda data ir pieprasām. Tiešām no sirds šaubos par šiem grozījumu priekšlikumiem no referenta 21. līdz 29. grozījums. Manuprāt, transporta referentam ir jāsūt ļoti skaidrs signāls, jālūdz 53 plus atbalsts, šeit mūsu viedokļi ir vienoti. Aicinu visus atbalstīt šo ziņojumu ar plašu atbalstu, jo patērētājs tomēr centrālais mūsu interešu punkts. Paldies! Paldies zaļo grupas vārdā! Nākamais runātājs. Um, I... Paldies, eh, priekšsādātāji, arī es vēlos pateikties eh, referentam. Eh, mēs varam atbalstīt vispārējo virzienu, kas ir daudz draudzīgāks patērētājiem nekā tas bija, tas, kas bija transporta komitejā, un ir svarīgi, lai šai komitejai būtu svarīga loma strādājot pie šī dokumenta. Uh, Tad attiecībā uz vairākiem punktiem mēs tomēr vēlamies iet tālāk par referentu ierosināto. Pirmkārt, mēs pilnībā varam piekrist tam, ka tiek svītrots fars mažor izņēmums, jo tam nav nekāda pamata. Ņemot vērā dzelzceļa kontekstu, mēs visi zinām piemērus, kad pēkšņi apstājas vilsi, vilcieni, jo janvārī snieg sniegs. Es domāju, ka tas ir izcināms situācijas. Tas nav tā kā tad, kad kādai lidmašīnai ir reālas eh, drošības eh, problēmas. Tad eh, attiecībā uz biļetēm mēs vēlamies, lai šīs biļetes būtu obligātas, lai no, no vienas puses tās varētu pārdot un lai dzelzceļa uzņēmumi varētu sadarboties, dalīties ar datiem, piekļuvi, tā lai šīs biļetes varētu nopirkt un tas būtu iespējams. Attiecībā uz Eiropas eh, platformu, ko ierosina eh, referents, es domāju, ka tas ir viens veids, kā garantēt eh, to, ka ir šāda viena pietura patērētājiem, un mēs garantēsim to, ka visa vajadzīgā informācija, lai tas būtu iespējams, ir pieejama. Mēs varam pievienoties eh, tam, ko teica kolēģi, tādā ziņā, kā konkrēta kompensācija nevajadzētu būt, eh, te nevajadzētu būt ierobežotāji līdz uh, ātrvilcieniem, bet tas attiektos uz visiem uh, vilcieniem. Uh, un Arī uh, saistībā ar cilvēkiem ar invaliditāti mēs varam piekrist, tomēr uzsvēršu, ka šis princips, uh, princips par vienādu attieksmi ir fundamentāls uh, tiesības, un mums ir piemēri, kad ir iespējams, ka vilciena darbinieki ir pietiekami apmācīti, Un e, mēs varētu apsvērt situāciju, kāds ir Nīderlandē, e, kad ir viena gada pārējais e, periods, tāpēc, ka, protams, ka ir jāveic apmācība, lai tas būtu iespējams. Tomēr, ja Eh, mēs nopietni attiecamies pret eh, fundamentālām tiesībām, tad ir jāgarantē, lai cilvēki ar invaliditāti varētu izmantot transportu tādos pašos apstākļos kā citi cilvēki. Tad mēs arī grasījāmies iesniegt eh, grozījumu attiecībā uz sūdzību izskatīšanu, kas notiek Nacionālās īstenošanas iestādēs, un mēs šeit nesaskatām vajadzību pēc pagarināta perioda saržģītiem gadījumiem, tāpēc, ka šis periods būtu diezgan garš Eh, no eh, patērētāja perspektīvas raugoties. Un mēs arī uzskatām, ka nevajadzētu būt eh, pienākuma operatoriem piedarīt, piedalīties alternatīvā strīdu izšķiršanā, protams, neskarot iespēju pusēm vērsties tiesā. Un rezumējot, uzskatu, ka IMCO komiteja tik tiešām patērētāja un eh, eh, sadarbības eh, intereses liek pirmajā vietā, un tas nav labi tikai cilvēkiem, kas izmanto dzelzceļu, bet arī tas ir labi vidē, un tāpēc mēs atbalstām šo vispārējo virsienu, un ceru, ka arī turpmāk mēs varēsim stiprināt šo ziņojumu. Paldies! Lielas paldies, Švābkungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, kopumā vēlos pievienoties pateicības vārdiem, kas tika teikti referentam, un iekšējā tirgus komitejai ir skaidri jāparāda, ka jā, um, pastāv daudz regulējuma, taču uh, visu šo izņēmumu likvidēšana ir labas ziņas, jo īpaši uh, pierobežu reģioniem ir svarīgi pienācīgi regulēt pārobežu pārvadājumus Un eh, tāpat arī ir jānodrošina pienācīgas tiesības eh, pasažieriem noteiktos gadījumos. Es ierosinu uzmanību pievērst eh, pārrobežu dzelzceļu pārvadājumiem, piemēram, mm, braucienu uz Strāsbūru, mm, braucieni no ķelnes uz Brīseli. Ir svarīgi lai eh, šeit būtu pienācīgs regulējums, bet ir eh, ļoti atzinīgi vērtējums tas, ka komisija ir gatava piedalīties šajā darbā. Pateicos priekšsēdētās kundze, arī es uzskatu šo ziņojumu par labi izstrādātu, saka Vestfāls kundze, arī no mūsu transporta komitejas eh, viedokļa, kaut arī uzlabojumi, protams, ir iespējami. Es pievērsīšos vienam konkrētam uh, punktam. Reizēm profesionālā pieredze spēlē lielu lomu uh, politiskajā darbā. Es uh, daudzus gadus strādāju ar personām, kurām ir garīgi un fiziski traucējumi, jeb invaliditāte. Un uh, cilvēki ar invaliditāti, kas nevar piedalīties uh, mūsu pašreizējā parastajā dzīvē, man ir ļoti tuvi sirdī. Uh, Un uh, man ir prieks uh, lasīt De Jonga ziņojumā, ka uh, termiņš ir samazināts uz trim stundām, bet es uzdošu tādu ķecerīgu jautājumu. Vienmēr cieš cilvēki, kas ir atkarīgi no citu palīdzības, vai nebūtu labāk vienkārši pārbūvēt dzelzceļa stacijas, lai uh, visiem cilvēkiem būtu vienāda piekļuva transporta līdzekļiem. Tas nenozīmēs to, ka uh, tikai cilvēki ar invaliditāti būs ieguvēji, bet uh, arī daudzas citas grupas. Un, piemēram, arī ģimenes ar uh, bērniem un uh, citi, kuriem ir vajadzīgs uh, atbalsts. Ja stacijas tiks eh, pārbūvētas eh, atbilstīgi, tiks nodrošināta eh, brīva piekļuve visām šo staciju zonām. Es ierosinu par to pārdomāt. Jā, šīs trīs stundas ir pieņemamas, tur viss ir kārtībā. Un papildus tam, vismaz Vācijā mums ir šis projekts attiecībā uz dzelzceļu stacijām, un es domāju, ka par to vajadzētu padomāt visā Eiropā. Es, es... Eh, paldies! Eh, Šīs eh, jūsu bāžas saistās ar piekļuvas aktu par to. Mēs šobrīd varam, vedam sarunas trialoga fāzē. Tā kā šis jautājums tiek risināts, un pirms dodu vārdu referentam, vēlētos dot vārdu Eiropas komisijai. Kothaus kundzei, kura vada eh, Digimove nodaļu. Lielas eh, paldies, eh, priekšsādātāji! No mūsu puses vēlētos jums ļoti pateikties par plašo atbalstu mūsu priešakumam. Un vēlētos pateikties par atbalstu mm, komitejas locekļiem. Vēlos koncentrēties uz dažiem punktiem, kur jums bija jautājumi par mūsu pieeju. Pirmkārt, platforma. Eh, devītais pāns, jūs eh, teicāt, eh, ka vēlaties iet tālāk. Es tikai vēlējos šajā kontekstā norādīt uz mūsu delegāto aktu par Eiropas Savienības transporta pakalpojumiem. Šis ir delegātais akts, kas tika pieņemts mājā, un tajā ir iekļauts šis te fonds tam, kā tiek sniegta platforma, kāda ir Eh, tātad IT bāzē un kādas ir mūsu grūtības. Eh. Un ja mēs eh, ieskatāmies šajā jautājumā, tad var redzēt, ka mums ir ļoti saskaņota pieeja šeit un kas attiecās uz kavēšanās gadījumiem, ātrvilcieniem. Uh, Mēs eh, par eh, to eh, nerunājām, tomēr, ja jūs domājat, ka varat šeit veikt lielāku nošķīrumu vai iet tālāk, nu, mums likās, ka šobrīd ir dažādas iespējas 28 dalībvalstīs, un tas ir ļoti atšķirīgs, un tāpēc mēs šim jautājumam nepievērsāmies. Un tāda force majeure. Eh, pamatojums eh, tam eh, bija Eiropas Savienības tiesas spriedums, un mēs vēlējāmies, lai būtu vienāds vienādu nosījumu visiem četriem veidiem, bet, protams, kā jūs teicāt, tad gaisa transports nav tas pats, kas dzelzceļa transports, bet ir arī cita force majeure klauzula ieviesta, kas ir ļoti šaura, un tai nevajadzētu rādīt problēmas, kādas pastāv saistībā ar judikatūru un interpretācijas problēmām kāda šobrīd ir aviācijas jomā. Tad attiecībā uz izņēmumiem. Jūs eh, redzējāt, eh, ka mēs ierosinām šos samazinājumus, eh, tos samazināt. Ir īpaši ziņojums par izņēmumiem, kurš parāda, ka pasažieru tiesības tiek īstenotas ļoti dažādos veidos dalībvalstīs. Un pasažieriem ir tāda traucēta aizsardzība visā Eiropas Savienībā. Un mums ir tiešām vajadzētu samazināt eh, šos te eh, izņēmumus, un eh, ja jūs to atbalstat, tad arī mēs to ļoti atbalstām. Attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un samazinātu mobilitāti, liels paldies par atbalstu arī šeit, jo sevišķi, kā es redzu, referents nav ierosinājis e, nekādus e, grozījumus mūsu apmācības e, priekšlikumā. Mums pat apmācība ir ļoti svarīga darbiniekiem, kuri eh, sāk eh, strādāt, eh, un to nevajadzētu ierobežot tikai līdz darbiniekiem, kuri tieši strādā ar cilvēkiem ar samazinātu mobilitāti un īpašām vajadzībām. Tas ir ļoti svarīgi. Un tad attiecībā uz šīm īpašajām vietēm mēs ierosinājām, kā rezerves aplicīja to, ka, ja tas nav skaidrs pasažierim, ko viņš var iegūt, vai tā eh, ir tāda eh, viena eh, biļete mm, vai kombinēta biļete, tas, ko jūs ierosināt, ir, ka mums ir jāgarantē, ka pasažieriem te garantēta iespēja un izvēle. Un ņemot vērā šī brīža situācijas par diskusijām tirgu, tik tiešām par šo pāntu vēl vairāk ir jādiskutē likumdošanas procedūras ietveros un tāda, kas attiecās uz ADR. ODR tātad uh, uh, alternatīvo strīdu uh, uh, izšķiršanu, kurai vajadzētu uh, būt obligātai. Uh, šeit vēlētos atsaukties uz Digi Justice diskusijām un viņu OD, ADR priekšlikumiem un pēcpasākumiem saistībā ar platformām. Uh, Eh, tās ir eh, mūsu diskusijas ar eh, nacionālajām iestādēm. Situācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga un tā var būt negatīva ietekme, ja mēs to visu padarām par obligātu. Līdz ar to es domāju, ka mums ir jābūt tādam ļoti elastīgam ietvaram ADR e, jautājumā, kā arī saistībā ar internetu platformu. Un Tas viss ir e, jālūko ņemot vērā e, dažādās situācijas e, dalībvalstīs, ja mēs to visu padarām obligātu. Tas ir manas piezīmes. Lielas paldies par uzmanību un paldies, ka tavāt vārdu. Paldies par šiem precizējumiem, un tagad došu vārdu referentam, Dejonga kungam. Paldies, izteikšos pavisam īsi, tāpēc, kā ļoti priecājos par kolēģu reakciju Es eh, domāju, ka mēs visi ejam vienā virsienā. Un uh, ir jāturpina uh, ar šīm tā, uh, priekšrocībām, mums ir jābūt iesaistītiem. Ņemot vērā arī situāciju ar transporta komiteju un trilogu tāpēc, ka es tiešām domāju, ka mums šeit ir īpaša loma tieši pasažieru ziņā. Un tad, kas attiecās uz laika grafiku, par ko izteicās Lusiāna. Es domāju, ka mēs balsojām krietnu brīdi pirms transporta komitejas, un grozījumos pastāv atšķirības. Eh, termiņš nedaudz agrāk eh, transporta komitējā. Tomēr es domāju, ka ir svarīgi, eh, ka mēs balsojam krietnu brīdi pirms transporta komitejas, tā lai mēs varētu iegūt pietiekami lielu fokusu uz pasažieru tiesībām. Es varētu iet cauri visiem punktiem, tomēr tas, par ko cilvēki runāja, kur bija priekšlikumi. Uh, Nu, eh, tās ir eh, visi tas, kur arī es esmu iesniedzis grozījumus. Nu, līdz ar to jums ir eh, jāzina, kas ir pakalpojums sniedzēji. Nu, tas ir tās lietas, ko arī es atbalstu, un tāpēc es domāju, ka līdz ar grozījumiem mēs varam nākt klajā ar kompromisu, jo mēs visi skatāmies uz vienu to pašu lietu. Tāda, kas attiecās uz uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, es to no sākuma neminēju tomēr. Tā ir uh, tāda diskusija, kas atkārtojas ar organizācijām, uh, kuras pārstāv cilvēkus ar īpašām uh, vajadzībām, un uh, ir ļoti kaidinoši, uh, ka uh, šis jautājums atkārtojas. Mums ir jāgarantē, ka cilvēki netiek uh, nošķirti kā atsevišķa sabiedrības grupa. Un es domāju, ka mums uz to vajadzētu koncentrēties. Vienīgā lieta, kā mēs pie, nevaru uh, piekrist, eh, ir mm, komisijas uh, informācijā, tātad uh, Organizācijas eh, teica, ka viņas eh, labprāt eh, sniegtu vairāk informāciju, un komisija vienmēr var lūgt papildus informāciju konkrētos punktos. Tomēr tās, ka ir daudz lapuši ar ļoti dažādām mm, specifiskām detaļām par lietām, kuras, kuras nav pieejamas, tas ir par daudz. Bet mēs to izpētīsim un radīsim risinājumu. Mm, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 11. aprīlis pusdienlaiks. Un es vēlētos eh, pievērst uzmanību komitejas locekļiem, eh, ka eh, šī ir pārstrādātā procedūra un kas nozīmē, ka tiek piemērot pārstītie noteikumi un grozījumi tiek pieņemti tikai tad, ja tie attiecās uz tām priekšlikuma daļām, kurās ir ievērojams izmaiņas. Tās ir tātad tās daļas, kas ir iekrāsotas zaļā krāsā, Un uh, tam uh, ir jābūt, tur ir jābūt uh, saiknai ar tekstu, tātad ar grozījumiem un šo te zaļā krāsā iekrāsot tekstu. Un tas attiecās uz grozījumiem, un līdz ar to es vēlētos beigt mūsu rīta sanāksmi. Lielas paldies visiem, kā bijāt šeit. Paldies tūkiem, un tiksimies šeit pustrijos. Lai jums jauks pusdienas!